Welcome. I think this you should start. Sāksim darbu. Man ir prieks uh, jūs uh, satikt šai zālē, kā jūs zināt, pirmdienā daži kolēģi nevar vēl ierasties, jo viņiem ir jāpaliek vēlēšana apgabalos, un viņi nevar pagūt vēl atbraukt uz Briseli. Un, protams, Eiropas parlamenta deputāta pienākumos ietilpst arī tikšanās ar vēlētājiem. Uh, Jūs esat visi saņēmuši šīs uh, sanāksmes darba kārtības projektu. Ja nav nekādu iebildumu, tad uh, to uzskatīsim par apstiprinātu. Mūsu sēde tiek pārraidīta internetā. Tūkojums ir nodrošināts 20 valodās, izņemot igauņu, maltiešu, slovāku un uh, gēlu valodu. Tagad ir jāapstiprina 21. aprīļa un 25. un 26. aprīļa sēdes protokoli. Nākamais ceturtais darba kārtības punkts - iepazīstināšana ar pētījumu pašreizējā situācija attiecībā uz 2014.-2020. gadā dalību valstīs izmantotiem riska pārvaldības instrumentiem. Šo pētījumu ir veicis Madrīdes pētniecības uh, centrs, kurš uh, pēta lauksaimniecības pārvaldību, uh, lauksaimniecības un vides pārvaldības riskus. Un pētījums ir veikts sadarbībā ar Grenobles Alpu universitāti Um, Neapolis Universitāti un Madrides ekonomikas geogrāfijas un demogrāfijas institūtu. Studija, tas ir pētījuma mērķis, ir izvērtēt uh, tos uh, pasākums, kur mērķis ir īstenot uh, lauksaimniecības risku pārvaldību dalību valstīs. Tātad ir izvērtēts tas, kādus pasākumus dalību valstis ir veikušas, kādas ir kopīgās un atšķirīgās iezīmes, izmantojot riska pārvaldības instrumentus un kā varētu uzlabot to efektivitāti. Tāpat pētījums iezīmē turpmāko KLP attīstību riska pārvaldības jomā, lai uh, labāk varētu ņemt vērā ienākumu uh, neparedzamību un tirgus svārstības. Un šie elementi ir, protams, ļoti būtiski. Tagad es gribētu jums stādīt priekšā trīs pētījuma autorus. Izabela Bardahī, kura pārstāv uh, lauksaimniecības un vides risku pārvaldības pētniecības centru, Jose Marija Sumpsi uh, no šā paša centra. Uh, un Tomas Garcia Atskarate no e, e, Ekonomikas, Geogrāfijas un Demogrāfijas institūta Spānijā. Bardahi kundze runās pirmā. Un, ja būs jautājumi, un noteikti tādi arī būs, jums būs iespēja tos uzdot un saņemt uz tiem atbildes.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 Es jūs iepazīstināšu ar mūsu veikto pētījumu. Šo pētījumu pasūtīja Eiropas parlaments. Es pirms iepazīstināšu jūs ar mērķiem, pēc tam ar um, atbalsta tīklu un uh, atbalsta pasākumu īstenošanu. kā, kā šie pasākumi ir īstenot dažādās dalību valstīs. Tālāk uh, minēšu uh, vairākas pamat idejas attiecībā uz ieteikumiem, kas būtu jāņem vērā atbalsta pasākumu īstenošanai. Vispirms palūkosimies uz pētījuma mērķiem. Pētījuma mērķis bija analizēt to, kā dažāda, dažādi atbalsta pasākumi tika izmantot, lai pārvaldītu uh, risku un uh, krīzi dažādās dalību valstīs. Mēs izvērtojām šos instrumentus un pēc tam uh, izvērtējām iespējamās uh, turpmākās pārmaiņas šajos instrumentos riska pārvaldībai Eiropas Savienībā tiek izmantoti Pasaules tirzniecības organizācijas noteikumi, tātad uz tiem balstās šie īstenotie pasākumi. Ir noteikts, eh, kādi kriteriji ir jāņem eh, vērā riska pārvaldības sistēmā, zaļās kartītes, zaļās kastītes sistēmā. Uh, Un šeit ir divi galvenie jautājumi - ienākumu garantija un ienākumu drošības tīkls. Standarti paredz, ka, lai varētu kvalificēt uh, atbalstu kā zaļās kastītes atbalstu, zaudējumiem ir jābūt uh, lielākiem nekā 30%, un kompensācija var attiekties tikai uz ieņēmumiem, nevis uz cenām uh, vai ražošanas apjomu. Ir jābūt atzītai dabas katastrofas situācijai, lai varētu sniegt atbalstu. Zaudējumiem ir jābūt uh, vismaz 3, 30% no trīs pēdējo gadu ražošanas apjoma un saistītajiem makstājumiem ir e, jāsedz e, katastrofas e, radītie zaudējumi, un šīs izmaksas nevar būt lielākas un nevar būt saistītas ar ražošanu. Tātad Pasaules tirsniecības organizācijas noteikumi ir diezgan ierobežojuši attiecībā uz šiem kritērijiem, lai uh, varētu šādu atbalstu sniegt. Tālāk par atbalsta tīklu vai satvaru, kā tas ir uh, iestrādāts Eiropas Savienības sistēmā. Vispirms 2007.13. gadā un pēc tam 2014.20. gadā. Līdz 2013. gadam dalību valstīm bija iespējams KLP 68. Uh, panta ietvaros par vienoto maksājumu uh, sniegt šādu atbalstu un bija īpaši noteikumi augļiem, dārzeņiem un vīnam. Bija arī valsts atbalsta instrumenti. Uh, saskaņā ar tiem dalību valsts varēja izmantot valsts atbalstu, ex ante atbalstam no apdrošināšanai un vai arī eksposta uh, dabas katastrofas gadījumā attiec, arī attiecībā uz dzīvnieku un augļus, augu slimībām atvainojos. Uh, Tagad šajā periodā 2014.20. gadā ir noteikušas zināmas izmaiņas. Joprojām ir normas augļiem, dārzeņiem un vīnam paredzētas, bet par kopīgiem fondiem un apdrošināšanu tie ir pārcelt uz otro pīlāru. Jo projām ir spēkā tās pašas valsts atbalsta normas Uh, ka dalībvalsts var sniegt atbalstu nozarei noteiktos uh, apstākļos. Šis ietvārs ir elastīps un to var piemērot uh, dažādo valstu uh, da, specifiskiem apstākļiem. Un uh, ir iespējams izveidot riska pārvaldības uh, modeļus pārējot uh, no pirmā uz otro pīlāru. Saskaņā ar 68. pantu, kas uh, tika izmantots iepriekšējā periodā, bija jāizpild noteikti nosacījumi, lai varētu uh, uzskatīt, ka šāds atbalsts ir atļauts par šiem zaudējumiem, kas pārsniec 30%. Un runājot par tirgus zaudējumu un apdrošināšanu, šie, šādi kritēriji ir pirmo reizi iekļaut 2014. 20. gada periodā attiecībā uz apdrošināšanu un kopīgiem fondiem un tādējādi saskaņā ar AKI ir iespējams pārvaldīt risku un tirgus risku, izņemot kopi, izņemantojot kopīgus fondus. Tālāk par uh, šādu, šo atbalstu pasākumu īstenošanu. 68. pantu ir izmantojis tikai Francija, Itālija, Ungārija un Nīderlande attiecībā uz nelieliem apdrošināšanas maksājumiem. Un Tas attiec tikai uz nelieliem apjomiem un izmantot šī norma ir ļoti ierobežotā veidā. Visas dalību valsts izmanto tādu vai citādu valsts atbalsta instrumentu. Šajā tabulā jūs redzat pārskatu par to, kāds valsts finansējums tiek izmantots. Šeit mēs esam a, klasificējuši dalību valstis attiecībā uz to, kādu uh, atbalsta veidu viņi izmanto. Kā jūs redzat, visas dalību valstis izmanto noteiktu atbalsta veidu vai nu KLP vai valsts atbalstu vai nu ex ante vai ad hoc. Šeit jūs redzat tabulā arī skaitļus, kas uh, norāda, kādi valsts uh, līdzekļi tiek tērēti uh, krīzes pārvaldībai eh, laika posmā no 2007. līdz 2013. gadam. Pirmajā stabiņā jūs redzat ekspost eh, krīzes pārvaldības finansējumu. Pēc tam trešajā stabiņā ir eksānteriska pārvaldība. Ko mēs varam secināt no šīs tabulas? ja paraugāmies uz pēdējo rintiņu kopīgie skaitļi, tas ir 14 uh, tūkstoši miljonu, kas ir izmantoti krīzes pārvaldībai. Ja paraugāmies uz KLP finansējumu, tā ir neliela daļa. Tāpat, ja vairāk līdzekļu ir izmantots ex ante e, pārvaldībai, tad mazāk līdzekļu tiek tērēts ex post riska pārvaldīšanai. Tātad dalība e, valstis. Uh, ja ir vairāk ieguldījušas sākumā krīzes novēršanai, tad mazāk ir jātērē pēc tam krīzes pārvarēšanai. Ja palūk, palūkojamies uz 2014. 20. gada posmu, šeit ir notikušas noteiktas izmaiņas. Mēs analizējām to, kā dalībvalsts ir mainījuši savu pieeju. Uh, saskaņā ar 68. pantu Itālija, Francija, Ungārija, Nīderlanda izmantoja apdrošināšanas modeli, bet tās ir pārgājušas tagad šajā posmā uz otro, otrā pīlāra finansējumu, izmantojot kopīgus uh, fondus, kas gan ir uh, mazākā daļa no izdevumiem un arī ienākumu garantijas uh, sistēma ir izmantot tikai Itālijā, Ungārijā un Spānijā, un Spānijā tikai Kastīlijā un Leonā. Ja palūkojamies uz plānotajiem izdevumiem šajā programmēšanas periodā, var konstatēt, ka ir jau notikušas va vairākas krīzes, uz kurām ir bijis jāreaģē, un līdzekļi tam jau ir piešķirti lauku attīstības programmu ietvaros Kastīli, Leona, uh, Ungārija un Itālija. Tāpat uh, tiek izmantoti ieņēmumu stabilizācijas instrumenti šajās valstīs. Uh, ir tērēta 2,7 miljārdi salīdzinot ar 13 miljārdiem iepriekšējā periodā, līdz ar to šīs summas ir salīdzinoši nelielas. Dalību valstis uh, vairāk līdzekļus tērē risku pārvaldībai nekā krīzes pārvaldībai. Ja mēs palūkojamies uz valsts uh, Uh, atbalsta maksājumus risku pārvaldībai un krīzes pārvaldībai. Arī šeit konstatējam tādu pašu tendenci kā iepriekšējā periodā. Tātad šeit nebūs konstatējums pārāk liels pārmaiņas, jo projām tiek izmantotas esošās sistēmas virknēm dalību valstu. Šajā tabulā ir atspoguļotas vairākas idejas, kas varētu uh, palīdzēt labāk saprast, kā darbojas krīzes, ne, es atvainojos, risku pārvaldības instrumenti. Tad šeit jūs redzat riska sadalījumu attiecībā no tā, kāds ir riska aptvērums. Šeit ir risks, kas jāuzņemas lauksēmniekiem un to organizācijām. Tālāk Eh, var risku nodot citai pusēju privātai pārvaldībai, izmantojot tirgus pārvaldības instrumentus, kas palīdz pašiem uzņemties šo risku, vai nu tie ir lauksaimnieki vai lauksaimnieku organizācijas. Un, eh, ja risks pieaug, tad tas ir jāuzņemas citām uh, aģentūrām un lauksaimniekiem, un to organizācijas nodod uh, šo risku pārvaldīt apdrošinātājiem vai uh, kopīgiem fondiem. Un uh, šeit jūs redzat, kā šie dažādie instrumenti var tikt finansēt publiski un privāti, un katastrofālos riskus parasti sēdz publiskais finansējums. No šīs piramīdas varam redzēt, ka visi riska veidi ir jāuzskata par nosektiem, bet ja risks ir lielāks, tad lauksaimnieki arī var uh, šo risku uzņemties, to nedodot tālāk, bet ja risks tiek nodots citām pusēm, tad ir jāpārvalda krīzes iespēja. Ja varētu, tagad izdarīsim secinājumus no šī pētījuma. Pirmkārt, Eiropas Savienībā nav homogēna uh, atbalsta uh, ietvara risku pārvaldīšanai. Līdz ar to dalību valstis ir izveidojušas pašas atšķirīgus modeļus. Tā, tie ir pieskaņoti riska specifiskām iezīmēm. Un tas nozīmē, ka ja tiktu reformēts pašreizējais satvars, tad tam uh, būtu jābūt savietojumam ar pašreiz pastāvošiem dalību valstu risku pārvaldības modeļiem. Eh, nākamais secinājums risks ir jāstrukturē dažādos eh, līmeņos, lai dažādi instrumenti varētu pilnībā nosekt risku. Protams, eh, šie, mm, šīs ir jābūt efektīvai sadarbībai starp publisko un privāto eh, risku pārvaldību. Ir jāņem vērā arī kāda pastāv saiknes starp dažādiem riska pārvaldības līmeņiem. Analizējot pieejamos datus par to, kā dalība valstis pārvalda risku, uh, var uh, skaidri redzēt, ka pašreizējie noteikumi nav efektīvi, lai novērstu krīzes rašanos. Un uh, visi līdzekļi, kas ir paredzēti krīzes novēršanā, ir uh, piešķirti ad hoc režīmā. Tālāk runājot par tirgus uh, risku pastāv viens instruments, ko izmanto tikai Itālija, Kastīlija un Leona. Tas ir ienākumu nodrošināšanas uh, sistēma, bet uh, šādu, šādas uh, subsīdijas izmanto tikai dažas dalību valstis Nākamais, ja tiktu reformēta KLP, ir jāparedz, kā šos riskus var nosekt, subsidējot ieņēmumus. Šāda pieeja tiek izplati, diezgan plaši izplatīta dalībvalstīs, bet tā būtu labāk jāņem vērā. Ja tiek īstenota uh, ienākumu garantija, tad ir labāk jāizvērtē, cik uh, reāli īstenojama šāda sistēma ir, ir jāveido atbilstošas datu bāzes. Un uh, ir uh, jāveido vēl papildu sistēmas jau esošajām, veidojot hibrīd sistēmas, Tāpat uh, pār apdrošināšanas uh, ietvaros ir jāveido publiskā privātā partnerība. Tālāk mūsu rekomendācijas. Pirmkārt, mēs domājam, kā būtu jāiekļauj. Ja kopīgi standarti par uh, atbalst, risku atbalsta pārvaldību. Ir jāveido arī lauksaimniecības tirgus observatorija un agrās brīdināšanas sistēma, kura automātiski iedarbinātu krīzes pārvaldības pasākumus. Lai eh, visu to panāktu, ražotāju organizācijām un lauksaimnieku organizācijām būtu jāspēj koriģēt eh, ražošanas apjoms, lai to pieskaņotu pieprasījumam gan attiecībā uz kvalitāti, gan kvantitāti, lai eh, neciestu arī konkurence. Un ir jānovērš arī kropļojoši ietekme uz tirgu. Ja tiek samazināti pamatmaksājumi, tad ir jāsniedz atbalsts lauksaimniekiem, ņemot vērā uh, KLP budžetu. Un ja šis uh, budžets uh, paliek nemainīgs, tad ir jāparedz uh, noteikts uh, finansējums, ko var izmantot riska pārvaldības instrumentu izmantošanai. Uh, pašreiz pastāv krīzes rezerve. Ja uh, gribam to uh, efektīvi izmantot, tad tās apjoms ir jāpalielina. Riska pārvaldības programmās prasa arī uh, uzlabot apmācību un kapacitātes palielināšanu, tīpaši lauku attīstības programmu ietvaros. Riska un krīzes pārvaldības instrumenti ir jāiekļauj vienotā ietvarā, varētu veidot varbūt arī atsevišķu uh, riska pārvaldības pīlāru, kas uh, ietvertu dažādu savstarpēji saistītus riskus. Paldies! Nu, Lielas paldies, saka priekšsēdētājs, pateicos. Kā jau iepriekš teica, tagad būs jautājumu un atbilžu daļa. Tad došu vārdu visiem, kas vēlas uzdot jautājumus. Nu, kurš pirmais? uvodu koje je dala. Ja bih željela možda na konkretnom primjeru... E... Liels paldies! Man ir pavisam konkrēts jautājums. Kā pārvaldīt krīzi lauksemniecības jomā, jo mēs taču redzam, ka arvien vairāk lauksaimnieku daudzās un dažādās dalību valstīs faktiski, nu, tiek nostādīti krīzes situācijā pārsvarā. Tās ir arī dažādas dabas katastrofas Slovenijā, Austrijā, Ungārijā, piemēram, Rumānijā. Esam piedzīvojuši nopietnas problēmas ar salu, salnām, Līdzīga veida pasā... situācija tika piedzīvot arī Francijā. Līdz ar to nu, šie zaudējumi ir diezgan lieli ražas zaudējumos. Un zinām, ka dalība valsts šis, šo skaitējumus nevar bojā, šo skaitējumus nevar pašas sekt, šo zaudējumus nespēja nosekt. Un tad ar tādiem konkrētiem piemēriem varbūt jūs varētu dot kādu piemēru tam, kā mēs varam palīdzēt lauksemniekiem tikt gal, galā ar šo krīzi. Vai risinājums varētu būt, piemēram, palielināt finansējumu krīzes fondam? Nu, varbūt lūk, krīzes pārvaldības fonda līdzekļu palielinājums varētu būt atbilstīgi, un es te nedomāju tikai lauksaimniecības budžetu kā tādu. Kā varam atrisināt šīs problēmas, kas radušās dabas katastrofa rezultātā? Paldies! Liels paldies, paldies par prezentāciju. Man ir īs, trīs īsi jautājumi. Pirmām kārtām. Redzam, ka ļoti nelielā mērā tiek apgūta krī, krīzes riska pārvaldības instrumentu līdzekļu. Vai jums šķiet, ja mēs piedāvāsim plašāku manevrēšanas iespēju sektoram, respektīvi, ka sektors pats var nākt klajā ar iniciatīvām? Mm, tādām iniciatīvām, kas būtu piemērotākas, pielāgotākas darījuma valstīm, vai jums šķiet, ka šos līdzekļus izmantotu plašāk, apguve būtu plašāka? Vai varbūt tiešām būtu iespējams šādu lūk papildus manevrēšanas iespēju piedāvāt likumdošanas jomā? Un eh, otrām kārtām netiek izmantot arī otrā pīlāra līdzekļi. Ja nekļūdos, tad otrais pīlārs ir tas, kur nav iezīmēta līdzekļi, vai ne tā? Varbūt, ka risinājums varētu būt viņu arī šajā pīlārā, viņu tos iezīmēt, paredzēt konkrētām iniciatīvām, riska pārvaldības instrumentiem, un tad par um, Pasaules cilvēcības organizācijas zaļo kastīti, jeb atļautajām subsīdijām. Vai ir vajadzīgs šis procentuālais līmenis? Es dzirdēju daudz lauksemniekus uh, sakām, ka šie 30%, kas viņiem tad pašiem jātērē no saviem līdzekļiem, faktiski ir pārāk daudz vai ir nepieciešams tāpat laikā, ka šīs subsidijas eh, piekrīt šai zaļajai mm, kastītē, jo ir taču arī šie cinterkrāsas kastīti, respektīvi subsidijas, kam jātop samazinātām. Paldies. Nākamais runātājs. Šā ir Pīriks kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Jāsaka, ka viss, ko mēs uzklausījām, bija ļoti informatīvi. Un kas notika pagājuši gadu Nīderlandē? Uh, Mums eh, tur arī bija uh, lielas, tur lieli negadījumi, katastrofas, un komisārs arī pie mums bija ieradies un teica, nu ko tad Eiropa var darīt, ko Eiropa var līdzēt šajā sakarā, un es sapratu, ka iespējas ir, un pēc tam Nīderlandē mēs sapratām, ka īstenībā otrais pīlārs ir domāts citiem mērķiem arī, piemēram, dažādiem dabas liegumiem. Es gribēju pavaicāt, vai dalība valstis, nu, var kaut kā elastīgāk šos līdzekļus izmantot, un tad, kad Frīzlandē ziemeļos es par to vaicāju, tad šķita, ka cilvēki nesaprot, par ko tad ir runa. Nu, varbūt, ka daudz vairāk cilvēki ir vienkārši jāinformē. Paldies! Pani poseł Senra. Eh, gracias, presidente. Priekšādātā, paldies saka Sandras kundze. Es gribu teikt paldies par šo pētījumu. Tāpat arī gribētu uzdot jautājumu, kas saistīts ar tirgus riskiem. Šīs debatas mums regulāri notiek šai komitejā un beigu beigās tiek runāts par visiem šiem brīvprātīgiem instrumentiem, bet pētījumā jūs sakāt, ka, lūk, pastāv tādi pasākumi, kas varētu saskaņot pieprasījumu ar piedāvājumu, kvantitātu un kvalitāti. Vēl viens jautājums, ko pieminējāt, bija vēlme pārliecināties, ka tiešmaksājumi tiek izmantoti, lai veicinātu kopējo finansējumu. Mans jautājums konkrēti ir šāds. Vai jūs uzskatāt, uh, ka varētu pastāvēt iespēja, un ja jā, tad kāda veida instruments varētu izmantot, lai salie salāgotu pieprasījumu ar piedāvājumu, izmantojot valsts politiku, un tā, lai šie mēri tad attiecīgi tiktu arī ievēroti. Un vai jūs uzskatāt, ka maksājumu samazināšana radītu papildus negatīvu ietekmi eh, uz ražotājiem un lauksemniekiem, kas jau cieši no krīzes? Gribu atgādināt, ka šī maksājuma schēma taču tieši šādu iemeslu pēc tika izmantota, tātad, respektīvi, lai pārliecinātos, ka politikas, kam varētu būt negatīva ietekme uz lauksaimniekiem, vai kas varētu novest pie cenu samazināšanās, tiktu šādā veidā uh, kompensēts. Tātad neliela kompensācija daudziem lauksaimniekiem, kas nereti ļauj viņiem izdzīvot. Un tagad, ja runājam par šo maksājumu atcelšanu, un sākotnēji taču tie tika paredzēti kā pretstats dažādu veidu politika negatīvai ietekmei uz cenām. Un tāpat arī valsts mm, politiku pasākumiem, nu tad es nezinu, kāda politika vispār šeit paliek. Kāda reakcija būtu no lauksaimnieku puses, ja kaut kāda birokrāta tagad viņiem paziņot, ka, lūk, ne, jūs vairs neseņemsiet tos pašus maksājumus kā līdz šim kuru mērķis taču bija samazināt negatīvo ietekmi tām politikām, ko mēs pieņemam. Es nezinu, kā viņi rēģētu. Ja mēs izveidojam fondu, kas pēc tam nebūtu nepilda savu noteikto mērķi vai funkciju, nu tad kāda jēga to vispār veidot? Vai jūs esat ņēmuši to vērā savā pētījumā un kāda rekomendāt, kādas rekomendācijas jūs izteiktu attiecībā uz valsts politiku veidošanu šai ziņā? Dekastro kungs. Paldies priekšsēdētāji. Paldies par prezentāciju. Kā jau tika teikts, Itālija ir, iz, Itālija ir izveidojusi ienākumu stabilizēšanas instrumentu IST, bet tas vēl nav stājies spēkā, tas notiks tikai nākamā gada janvārī. Gribēju uzdot jautājumu tieši par šo instrumentu Itālijas kontekstā. Šis Izveidojamais fonds, kā jau teicu, sāks darboties 1. janvārī. Bet kas notiks, ja šis fonds pastāvīgi būs deficīta eh, situācijā, vai tas novedīs pie bankrotiem? Kas notiks? Kā tad tiks veikta šī ienākuma stabilizēšanas eh, jo, scenāriju īstenošana? Nu, un vai tad nebūtu efektīvāk izmantot Eiropas fondu līdzīgai funkcijai, nu tā, lai dalībvalsts tad attiecīgi varētu izmantot šādus eh, vienā IST, jo pastāv risks, ka varbūt neatbilstības līdz ar to Eiropas kontekstā. Pan posel Polčak. Polčak kungs. Děkuji za udělení slova. Já chci poděkovat rovněž za tu prezentaci. Mě... Lielas paldies, ka devāt man vārdus. Arī gribu teikt paldies par prezentāciju. Man ir viens mm, jautājums attiecībā uz risku pārvaldību, un tas ir par novatorismu izmantošanu. Novatorisms lauksaimniecības sektorā. Tas saistīts ar to, ko teica Pēters kundze. Arī mums ir bijušas saunas, jā. Un lielākā daļa, piemēram, mm, vīnu, vīnu, vīnaudzētāji cietuši no tā, ka bez, bija salnas un nosala vīnstīgs. Eh, Man tika lauksaimniecības sektora mm, pārstāvju sanāksmēs teikts, ka novatorisms šai ziņā var spēlēt lielu lomu, lielu lomu bet lauksaimnieki šobrīd novatoriskus risinājumus vēl nevar izvan, izmantot. Es nedomāju, ka ex ante novatorisma jomā nu, ir saistīti, tiek atspoguļot līdzekļu pieejamības eh, kontekstā, bet tam vajadzētu būt daļai no riska pārvaldības. Jautājums ir šāds. Vai jūs esat domājuši par to, kādus specifiskus instrumentus varētu izveidot, lai motivētu lauksaimniekus izmantot eh, šādus novatoriskus risinājumus? Nu, pirmām kārtām, protams, ir pētniecība izstrāde, jā, tad tālāk novatorisms, un tad visbeidzot jābūt arī informācijai par novatoriskiem instrumentiem un jābūt spējai šos instrumentus izmantot. Un šai ziņā, manuprāt, komisija varētu darboties kā tāds motivējošs faktors, liekot tiem ieinteresēties par novatorismu, bet es domāju, ka eksante novatorismu šeit nevajadzētu spēlēt lomu. Paldies, Andrija kungs. Euh, Paldies, priekšsēdētāji, par uh, pateicos pētījumu autoriem. Tātad pateicos pētījuma autoriem par viņu stāstīto, un es uh, piekrītu analīzē par uh, to, ka ir dažādi instrumenti jāizmanto, un es gribētu arī pievienoties Castro kungām, brīdinot par risku, ka šie pasākumi tiek renacionalizēti, kam varētu būt kai negatīva ietekme. Un tāpat būtu jādomā par tādu īstenošanu, lai šie instrumenti būtu pieejami pēc iespējas lielākam skaitam atbalsta saņēmēju. Šeit es domāju par uh, situāciju piena tirgū tā ir tiešām sarežģīta, un es domāju, ka mums ir jāapzinās, cik tā ir nopietna. Un būtībā vienīgais instruments, kāds šobrīd tiek izmantots, ir tāds, kā ar vien pieauga bankrotu skaits Uh, piena uh, lopkopju vidū. It īpaši tas skar kalnu reģionos, tādēļ mums ir jārīkojas uh, pēc iespējas ātri un ir katram ražotājam jāpieņem lēmums par ražošanas apjomu samazinājumu, un arī komisijai ir aktīvi jārīkojas, jāreaģē. Ir jāpiešķir papildu līdzekļi atbalsta sniegšanai un ir jāievieš piedāvājuma disciplīna. Jāierobežo piedāvājums, mēs vienkārši nevaram vairs gaidīt, mums ir vai nu jūnija vai jūlija padome jādod atbilde uz šo piena krīzi. Dziękuję, pan poseł Ropē. Lielas paldies tālāk, Ropes kungs. Paldies priekšsēdētāji. Paldies Izabelē Berdahī par prezentāciju. Es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi padziļinātāk skatīties uz šī pētījuma rezultātiem un izanalizēt uh, pašreizējos vidustermiņa un vidustermiņa instrumentus, jo tiek izmantot ļoti dažādi instrumenti un tie izmanto dažādos laika posmos. Ir skaidrs, ka mums nepieciešams izdarīt arī secinājumus. Šobrīd situācija ir sarežģīta, tad esam arī visai nu, skeptiskās domās par nākotni, lai arī, protams, visi vēlamies gaišāku rītdienu. Vēlamies, lai jaunie lauksaimnieki strādātu lauksaimniecības sektorā. Apstākļi ir ļoti atšķirīgi dalību valstīs, un ne viss ir atkarīgs no konkrētās dalību valstis. Ir arī papildus faktori. Nu, piemēram, nodokļu sistēma atšķirības, tarifu atšķirības Lietuvas gadījumā, piemēram, mūsu valdība ir ieviesusi uh, akcijas noliek, um, akcijas nodokli dīzelim, dīzeļdegvielai. Tā rezultātā būtiski samazinājās lauksemnieku ieņēmumi, nekāda kompensācija par to netika saņemta. Lauksemnieku ieņēmumi ir atkarīgi no maksājumiem no vienas puses, un tad, protams, no tirgus cenām no otras puses. Maksājuma līmenis savukārt tiek noteikts sarunu, sarunās starp komisiju un dalībvalstīm. Bet ir, protams, arī citi faktori. Lūk, cenas. Un tās ir atšķirīgas dalību valstīs. Nereti cenu svārstība ir ārkārtīgi liela. Un cenas mēdz nokristies pat par 200%. iepirkumu kapacitāte lauksaimniekiem savukārt nav tas galvenais faktors, nav tas galvenais riska faktors un pārvaldības, riska pārvaldības jomas subjekts, bet tas jāņem vērā. Mēs neredz sakām, ka lauksaimnieku sarunu vešanas spējas būtu jāspēcina. Un pirmām kārtām, kā to varam darīt, ir piedāvājot informāciju lauksemniekiem par dažādiem faktoriem - cenu atšķirībām, svārstību. Nu, tā, lai viņi varētu nodrošināt sev labākus ieņēmumus Lietuvā un arī mm, citās valstīs. Iedzīvotāju līmenis mm, kopskaits ir salīdzinoši neliels. Un riska kontekstā tas nozīmē, ka līdz ar to ir ļoti sarežģīti ieviest ri, kopīgus riska instrumentus. Lauksemnieki faktiski vienkārši cenšas izdzīvot. Un augstāk pārtikas ķēdē visus pārējos interesē tikai tas, lai viņi dabūtu šos produktus par iespējas zemāku cenu. Tāpēc es domāju, ka varbūt mums vajadzētu domāt par cita veida instrumentiem un, jā, un kas tad būtu tiktu īstenoti un kas varētu darboties efektīvi ar nosacījumu, ka tie tiek harmonizēti Eiropas līmenī. jo jaunu mēru ieviešana nacionālā līmenī ir pārāk lēna, un nereti tas nozīmē, ka saimniecības bankrotē, nu, piemēram, Lietuvā pagājušā gadā vien tika spriests par dažādiem mēriem, un tās norisinās tik ārkārtīgi ilgi, ka šobrīd praktiskā šo pasākumu vērtība šāda jauna tiesība akta vērtība, kas beigu beigās tika, protams, arī ieviests uh, tāpat laikā ir nepietiekami. Nu, varbūt tāpēc vajadzētu problēmas risināt Eiropas Savienības līmenī un nevis risināt tās individuāli katrā dalību valstī. Jo citā tiešām nonāksim pie situācijas. kur beigu beigās lauksaimniecības sektorā saimniecība nebūs visur. Lopkopības sektorā Lietuvā, piemēram, ir samazinājusi par 20% lauksemnieki pāriet uz citiem sektoriem. Varbūt mums vajadzētu kaut ko darīt pirms vēl viņi, pirms vēl šis sektors ir pilnībā izputināts. Nākamais runātājs. Jā, Herr Vorsitzende, vielen herzlichen Dank für die Vor... Mīlers kundze, paldies, paldies par šī pētījuma rezultātiem. Esmu patiešām gandarīta, ka mēs varējām iepazīties ar tik detalizētiem, precīziem skaitļiem. Tagad ir jaunais DFS 14 eh, līdz 20, kurā ir iekļauti trīs jauna riska pārvaldes instrumenti. Un iepazīstoties ar jūsu pētījumu, mēs varam secināt, ka tikai dažas dalība valsts izmanto šos instrumentus. Manuprāt, komisijai vajadzētu rūpīgāk papētīt eh, šādas rīcības eh, iemeslus. Uh, Varbūt, ka mēs patiešām varētu atrast kaut kādu kopīgu uh, pamatu 28 dalību valstīs, lai izveidotu tādu krīžu instrumentu, kas patiešām ir produktīvs. Mums ir jāapzinās, ka dalību valstīs ir atšķirīgi īstenošanas tempi. Principā mums nav kopīgās lauksaimniecības politikas, katra dalību valsts rīkojas uh, nu, savā tempā. Uh, Tieši tādēļ arī nu, nav tādas pilnīgas harmonizācijas, tādēļ varbūt varētu šo krīžu fondu izveidot atsevišķi no DFS, lai, tas, lai to varētu izmantot tad, kad tas patiešām ir nepieciešams un pēc iespējas ātrāk. Un es arī apzinos, ka lauksaimniecības komitejā noteikti vajadzētu diskutēt par to, vai tiešām vajadzētu tik ļoti samazināt tiešmaksājumus un līdzekļus uh, ielikt šajā drošības fondā, jo mazie, uh, mazās saimniecības, ko mēs gribam padarīt spēcīgākas, tām ir nepieciešama tiešmaksājuma, tāpat kā visiem pārējiem, gan no pirmā, gan no otrā pīlāra. Un Domāju, ka ir pienācis īstais brīdis runāt par dažādiem garantiju un drošības mehānismiem, un es domāju, ka patiešām lauksaimniecības komiteja šeit kopīgiem spēkiem var kaut ko darīt lietas labā, lai cīnītos pret tagadējo un uh, nākotnē gaidāmajām krīzēm. Arī ASV ir vienota sistēma šajā jomā, tādēļ mums vajadzētu padomāt, vai ir iespējams to uh, realizēt 28 valstīs Eiropā. Paldies! Paldies, nākamais runātājs. Oui, merci, monsieur le président. Je pense que vous le savez. Priekšsēdētāji, paldies. Mums ir vajadzīga ne tik vien um, piekļūst politika attiecībos risku pārvaldību, bet, manuprāt, ir vajadzīgi riska novēršanas instrumenti. Uh, protams, ir vajadzīgs mm, valsts iejaukšanās šādos krīzes gadījumos, bet pašreizējā sistēma ir balstīta tikai uz privāto sektoru, un tas runā tieši par piena sektoru. E, nopietnu krīžu atbalsta sistēma no valsts puses ir svarīga. Tagad mēs pārējām lūk pie risku pārvaldības sistēmas caur apdrošināšanas fondiem, jeb investīciju fondiem. Francijā, piemēram, šī ražu apdrošināšanas sistēma privātajā sektorā uh, nav pie, pietiekami atbilstīga. Mm, bet valstu līdzekļi arī jāizmanto šajā kontekstā. Piemēram, par vidas aizsardzības pasākumiem runājot. Notiek arī brīvprātīgas iemaksas un apdrošināšana. nu, šis maksas, ja prēmijas 20 eiro gadā uz lauksaimnieku, bet ir arī virkni citu igadēju maksājumu konkrētos sektoros. Nu, vai tagad būs kāda jauna garantiju schēma, ņemot vērā, cik ļoti eh, nopietnas sekas ir, piemēram, nu, gadījumos, kad rodas riski veselības sektoros? Tāda, piemēram, varbūt saimniecības varētu atbrīvot no eksposta apdrošināšana. Paldies, nākamais runāt. <coughs> Hvala za besedo. E, govorimo o zelo pomembnem področju. Paldies. Saka Bogovičs kungs. Mēs runājam par ļoti svarīgu jomu. Šis sektors ir kļuvis daudz nozīmīgāks nekā tas bija pirms vairākiem gadī, gadiem. Tirgu ir liela svārstība, lauksaimnieki arvien biežāk mm, cieši no cenu svārstības, un domāju, ka nākotnē šie riski tikai pieaug. Arī dabas katastrofas pieņems skaitā. Salnas šopavasar dārzos, vīna laukos. Tā vietā, lai būtu 150 tonnas ābolu, piemēram, lauksaimnieks saņem 10-15 tonnas. Man pašam ir personīga pieredze ar šādām dabas katastrofām briesmīgi. Gribu teikt paldies par visiem datiem un uzdot šādu jautājumu. Ko darīt šeit Eiropā, lai panāktu to, ko ASV kolēģi mums jau sen ir likuši priekšā kā piemēru, tā ka 85 līdz 95% visu saimniecību tie ir apdrošinātas. Es domāju, ka mums vajadzētu darīt daudz vairāk. Jāapdrošina viss, ko vien var apdrošināt. Slovenijā, piemēram, tikai 10% augļu dārza šogad ir apdrošināta, un ar to vienkārši nav gana. Tie, kas strādā piena sektorā, saka, ka to pašu. Mums ir vajadzīga efektīvi instrumenti, kas jāsamazina ražošanas apjomi un jāpārliecinās, ka ir vietā mm, kompensācijas sistēma. Domāju, ka mums jārunā par finansējumu palielināšanu šādiem pasākumiem. ASV divas trešās daļas un pat līdz 80% visu finansējumu tiek izmantot tieši šādu mēru īstenošanai un Eiropā tikai 1% no līdzekļiem tiek izmantot šiem mēriem. Mans jautājums līdz ar to ir šāds. Vai nebūtu pienācis laiks izmantot vismaz varbūt vienu ceturdaļu līdzekļu vai trešdaļu KLP līdzekļu šādu pasākumu finansēšanai? Mēs taču nevaram, protams, gaidīt jaunu finansējumu. Tas netiks piešķirts. Mums kaut kā jātiek galā ar to, kas mums jau ir vairāk, ar to jāspēj panākt lauksaimniecības politikas finansējuma ietvaros. Mums ir jāveido tāda Eiropas mēroga instrumenti, kas ļautu pārliecināties par stabilāku vidi lauksaimniecības sektorā saimniecībām. Vairāk līdzekļu jātērē riska pārvaldībai. Citādi lauksaimnieki vienkārši bankrotē. Dziękuję.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 Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es gribēju runāt tādēļ, kā kolēģi pieminēja ASV sistēmu. Es patiešām biju pārsteigts par viņu piedāvāto sistēmu. It kā tur būtu tikai ārām zeme, tur nav ņemti vērā ne, piemēram, augļu dārzi, ne uh, ganības, nekas cits. Un jāsaka, ka mums ir dažādas, piemēram, apdrošināšanas pret krūsu, uh, pret vētrām un tā tālāk, bet es domāju, ka pašreizējā lauksaimniecības politika ļauj dalību valstīm izmantot šādas apdrošināšanas sistēmas naudas. Nu, to ir tikai jāizmanto, jāpiemēro. Un, ja ir dabas katastrofas, tad, protams, tas ir, tad ir kaut kas jādara ar tādu krīžu fondu palīdzību, bet uh, ar apdrošināšanām, nu nē, 28 dalība valstīs šīs sistēmas ir pārāk atšķirīgas. Vai jums tiešām šķiet, ka runājot par nacionālo atbildību, pat izmantojot uh, Briseles līdzekļus, es domāju, ka īstenošana uh, Briseles līmenī, uh, pareizāk sakot, Eiropas līmenī neizdosies, te vajadzētu tādu nacionālo īstenošanu. Un tad, kad es, piemēram, uh, Eh, Bavārijā, biju eh, vairākos lielos pasākumos, kuros piedalījās arī lauksaimnieki. Viņi runāja arī par dažādiem nodokļu tiesību grozījumiem, vai nu tie bija cūkopji vai piensaimnieki. Viņi teica, nu, varētu būt tā, ka viņi, nu, teiksim, traknajos gados varētu kaut ko ietaupīt nebaltām dienām, un tad pēc tam, tad, kad būtu sliktāk laiks, sliktāks ražas, eh, viņiem būtu rezervas, ko izmantot. Paldies! Merci, monsieur président. Paldies, Dantān kungs. Gribēju atvainoties eh, mūsu viesiem, nebija iespējams noklausīties viņu prezentāciju, bet es jau iepriekš biju izlasījušo prezentāciju. Un tagad uh, gribu uh, teikt uh, divu secinājumu. Ja mēs salīdzinām sevi ar citiem un ar, uh, it īpaši amerikāņiem, uh, tad uh, mums, mēs sargājam Marakešas līgumu, bet uh, to no tā neatbrīvojamies. Tas jāpatur prātā. Tālāk runājot par KLP reformu, parlaments varēja iet. Uh, tālāk noteiktos punktos, ir īpaši kopējā tirgus organizācija par augļiem un dārzeņiem, un savulaik tā bija tieši padome, kas nevēlējās šādu virzību uz priekšu. Es pateicos. Uh, Eh, referentiem un gribu teikt, ka situācija dalību valstīs tomēr ir pārāk atšķirīga, lai veidot kaut kādu vienotu sistēmu. Šobrīd attiecībā uz apdrošināšanu tas jāpatur prātā. KLP nosaka virzienu, dod instrumentus un pēc tam katram ir iespējams izmantot šos instrumentus saskaņā ar nacionālajām normām. Uh, ja mēs paraugāmies uh, uz uh, apdrošināšanas jautājumiem. Tas ir viens no risinājumiem krīzes apstākļos un uh, tad, kad ir nestabilas cenas un būtu tiešām uh, žēl, ja mēs Eiropieši būtu vienīgie, kas šo sistēmu neizmantot pilnībā. Paldies! Proszę Państwa, w ten sposób wyczerpaliśmy zgłoszenia pani i panów posłów. Paldies! Domāju, ka esam uzklausījuši visus kolēģus, kam bija jautājumi. Tagad došu vārdu uh, arī pētījuma autoriem, bet nu, varbūt komisija pirms tam grib kaut ko piebilst. Lūdzu. Thank you, uh, Chairman. No, simply to say that we also welcome the, the study and... Paldies, mēs arī augstu vērtējam šo pētījumu. Tas ir nu dienu vērtīgs ieguldījums, lai varētu uh, skatīties, kā notiek šī risku pārvaldība Eiropā. Protams, ir vēl darba pilnas rokas, bet nu tagad šis darbs ir kaut nedaudz vieglāk pateicoties šim pētījumam. Mēs gribējām pateikties tā autoriem un viņi varētu varbūt arī vēl pamatīgāk papētīt, eh, eh, kādēļ eh, šī izmantošana ir notikusi tik gausi. Protams, vēl daudz darba ir jādara, bet mēs esam gatavi arī sniegt palīdzīgu roku. Paldies! Ah, dziękuję, dziękuję panu. W ten sposób e, poprosimy o odniesienie się. Paldies. Tagad eh, domāju, būtu laiks dot vārdu mūsu ekspertiem. Nu, izlemiet paši, kādā secībā atbildēsiet. Merci, merci, monsieur le président. Je parlerai en français pour, pour faire reposer un peu. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, došu iespēju atpūsties tulkiem, saka runātājs. Nu, Protams, mums bija prieks dzirdēt šos jautājumus, bet nevar, nevarēsim detalizēt uz tiem atbildēt, jo nav tik daudz mūsu rīcībā laika. Tātad pirmkārt par konsekvenci un par Eiropas uh, ietvaru. Kad mēs veidojām šo uh, Um, piramīdu, tad mēs likām akcentu uz to, ka ir jāsaskaņo dažādie pasākumi, ko veic dažādas puses. Tātad uh, ir jārīkojas gan uh, saimniecībā, un ir uh, gan arī visā nozarē ir jālīdzsvaro riski, lai tie tiktu vienmērīgi sadalīti Tāpat ir jāveic risku uh, profilakses pasākumi, risku novēršanas pasākumi, par to arī uh, runāja uh, deputāti. Tas viss ir ļoti būtiski un dalību valstīs ir, dalību valstīm ir jāsaskaņo uh, nodokļu politika, lai būtu stimuls veikt profilaksi, lai arī tā saucamās labos gados varētu veidot uzkrājumus, lai būtu saskaņota politika. Šobrīd mēs, protams, pētījām KLP kopumā, mēs varētu arī pievērsties krīzei, kas tagad ir izvērsusies. Un uh, ir tomēr uh, dīvaini dzirdēt, ka bija dalībvalsts, kuras cīnījās par maksājumu atsaistīšanu piena nozarē, un tagad prasa atkal sasaistīt uz uh, atbalsta maksājums krīzes apstākļos. Uh, nu, jābūt tomēr ir konsekventiem. Tāpat eh, mums varbūt eh, vajadzētu no komisijas arī lielāku paredzamību par to, kad komisija sāks rīkoties, lai novērstu šos riskus un eh, kā tiks izmantoti tiešmaksājumi, drīzāk nevis dalību valstu piešķirtais atbalsts, kā notiks sadarbība pirmajā pīlārā, otrajā pīlārā un kā tiks atbalstīti ražotāji pirmā pīlārā un sadarbība otrajā pīlārā. Šādas saskaņotības konsekvences uh, pietrūkst, bet tā ir ļoti būtiska. Uh, mēs uh, runājam arī par, um, par uh, ieteikumiem. Tātad 222. pāns nerunā par profilaktiskiem pasākumiem krīzes novēršanai. Un to pieminēja Dantēna kungs, kādēļ tas tā ir. Un, protams, kad jau ir uh, sākusies krīze un kad māja deg, tad jau vairs uh, nav gandrīz vai jēga sākt apmācīt ugunsdzēsējus, jau ir par vēlu. Uh, un uh, vajadzētu tādu uh, kopienas ietvaru, lai veiktu noteiktus pasākumus, bet mēs neesam pārliecināti par to, ka ņemot vērā, ka situācija dalību valstīs ir ļoti atšķirīga, šāds kopīgs ietvars būtu optimālais veids, kā pārvaldīt līdzekļus un uh, pārvarēt riskus. Mēs savā ziņojumā atspoguļējam pašreizējo situāciju, uh, Eh, piedāvājam ieteikumus, kā attīstīt KLP, bet mēs nepiedāvājam revolūciju. Ir sistēmas, kas dalību valstīs darbojas un labi darbojas, ir iespējas, kas daļai tiek izmantotas, kuras varētu izmantot labāk, līdz ar to vajadzētu šo pastāvošo ietvaru attīstīt, nevis kaut ko pilnīgi eh, mainīt un uh, ie, ieviest kaut kādus uh, kopīgus pasākumus, kas nebūtu pietiekami elastīgi. Tāpat situācija dalību valstīs ir ļoti atšķirīga, un ja tagad mēs tādu kopīgu korseti censtos visiem uzspiest, manuprāt, tas nebūtu uh, efektīvākais risinājums. Eiropas Savienībā jādarbojas tais jomās, kur uh, var panākt lielāko efektu, un uh, šādas vietas ir tātad pirmais pīlārs, otrais pīlārs apmācība, tāpat uh, varētu mācīt uh, labāk izmantot jau pastāvošos mehānismus. Tālāk par krīzi. Mēs domājām ne tik daudz, kā uh, izkļūt eh, no pašreizējās piena krīzes, bet gan par to, eh, kā eh, mainīt KLP pēc 2020. gada. Nu, mūsu ideja, pamat ideja ir tāda, ka lauksaimniecības budžets turpmāko gadu laikā saskarsies ar milzīgu spiedienu nu tā jau nebūs gan pirmā reize. Tātad tādēļ ir e, ļoti būtiski, e, lai e, varētu rast labākos risinājumus, labākus instrumentus, lai atbalstītu ražotājus un lai tādējādi saglabātu uh, E, šo budžetu pašreizējā apjomā. Un ir jādomā par to, kā e, savienības līdzekļus izmantot visefektīvākajā veidā. Nu, un, protams, ir jāizstrādā arī atbilstoši mehānismi. Ir jābūt uh, saskaņotībai, jābūt savienības ietvaram, bet ne nav pieļaujams monopols. Būtu drīzāk jāpārņem uh, paraugu prakse no tām valstīm, kuras veiksmīgi darbojas pirmā pīlārā, otrā pīlārā un tā tālāk. Paldies. Si yo quisiera añadir algunas cuestiones eh, en relación a las numerosas preguntas. Paldies. Man arī ir um, dažas piezīmes. Uh, reaģējot uz daudzajiem jautājumiem. Vairāki kolēģi uzvaicāja par um, tādu iespējamo uh, apdrošināšanas fondu Eiropā. Jāsaka, ka tur ir zinām, jā, nu, zināms, zinām apsvērumi, kādēļ tas eh, tiek piedāvāts, bet Eiropā ir daudz atšķirību starp, eh, piemēram, lopkopību un zemkopību, starp eh, ziemeļiem un dienvidiem un daudz citu. Un ja kaut kādā veidā mēģinātu to visu apdrošināt, tas nozīmētu arī lielus pārnesumus budžetā. Nu, tas viss būtu pārāk pieņķerīgi, ņemot vērā arī diskusijas padomē Nu, padomājiet, ko tas nozīmē, kā valstis uz to reaģēt. Nu, ne visas valstis cieš no uh, vienāda līmeņa riska, un tas, protams, prasītu arī pārskatīt attiecīgās budžeta pozīcijas. tika runāts arī par tās augtajiem, nu, varbūt krājkontiem, ir labāki gadi, ir sliktāki gadi, kad klājas grūtāk. Jā, nu, idejai pašai par sevi nav nevainas, bet kā to varētu īstenot dzīvē? Tas jau būtu ļoti sarežģīti lauksemniekiem, ir tad jāaudzē, nu, kaut kāda konkrēta kultūra un šādu menedžmentu pārvaldību ir grūti piekopt, sistēmas var uh, nebūt pietiekami stabilas un ir jādomā arī par kontiem, par nodokļiem, par nodokļu režīmiem valstīs, kas nav pilnīgi homogēni. Un nu, tās varētu būt tā tādas netiešas subsīdijas, runājot par šiem krājkontiem. Jā, nu tas jau izklausās ļoti labi un jauki, bet īstenībā to visu uh, realizēt varētu būt ļoti sarežģīti. Tālāk krīzes un krīžu uh, pārvaldes sistēmas ka tas nav attaisnojies, bet tā ir tāda visai asa kritika, jo arī attiecībā uz budžeta politiku ir daudz dažādu ierobežojumu, ir jāievēro normas un kas notiek krīzes laikā, kad ir jāizmanto šis rezerves mehānisms. Jāsaka, ka šeit pastāv augsts patvaļas risks, tādēļ jābūt ļoti striktiem noteikumiem, ko darīt, ja izceļas krīze. Un kas tad ir krīze? Kā mēs to definējam, kurā brīdī, kurš mehānisms ir jāiedarbina, nu, tam ir jābūt ļoti precīzi atrunātam, lai varētu izmantot šādu mehānismu, to iedarbināt. Un, protams, budžets ir arī ārkārtīgi svarīgs rezervei ir jābūt ārpus budžeta, jo ja tā paliks budžeta ietvaros, tad rīkoties būs vēl grūtāk. Tālāk pien, piensaimniecības nozara. Daži vārdi par to. Mēs runājām par to, ka ir vairāki kooperatīvi, organizācijas, kas varētu eh, labāk regulēt tirgu un arī izvairīties no tāda eh, ļoti spēcīga cenu krītuma. Protams, tas ir jāpielāgo arī konkurētspējas likumdošanai. Un mums par to visu ir jādomā jārunā, jārunā pietiekami detalizēti, cik lielā mērā šādi pasākumi būtu attaisnojami un īstenojami, ņemot vērā konkurēt spējas likumdošanu. Vēl kāds ļoti svarīgs jautājums - risku pārvalde, instrumenti, kas tam pakārtoti. Ar to palīdzību mēs nevaram izglābt uh, sektoru, kas atrodas struktūrālas krīzes apstākļos. Nu, ja visu laiku tas ievelks vairāku gadu garumā, nu, tad jau mēs ar risku menedžmentu to nevaram atrisināt. Jo tas nav saistīts ar riskiem, bet eh, sektora struktūrālo krīzi. Nu, tad tur ir nepieciešama restruktūrizācija. Un, ja, piemēram, cenas turpina visu laiku kristies, tur ar riska menedžmenta instrumentiem nevarēs līdzēt. Un izskanēja arī citi priekšlikumi, proti tāds arī Eiropas cenu novērošanas centrs. Un varētu domāt arī par automātiskiem rādītājiem, uh, pēc kuriem labāk var analizēt šīs krīzes un tās arī paredzēt, tad būtu nepieciešami rādītāji, dažādi novērošanas mehānismi un varbūt vēl dažas domas. Mēs arī varētu vēl padomāt par jauniem priekšlikumiem. Bija domāts arī par ienākumu apdrošināšanu un tika domāts par šāda fonda izveidi, lai būtu abpusēja ienākumu apdrošināšana, lai varētu labāk stabilizēt to visu. Un tas ir saistīts arī ar šo appusējības principu un eh, tika arī domāts par jauna fonda, jauna instrumenta izveidi, tātad eh, ienākumu apdrošināšanas instrumentu. Jā, nu ir sektori, kur ar visai maziem izdevumiem varētu panākt ievērojumu progresu, lai šos ienākums apdrošinātu. Paldies! Dos, eh, bueno. Un tagad pēdējā runātāja Bardahi kundze. Jā, nu kolēģi īstenībā jau visu pastāstīja, bet es gribētu pievērsties tiem jautājumiem, kuros tika runāts par tiešmaksājumu samazināšanu. Mēs priekšlikumā runājām tikai par tiešmaksājumu sam samazināšanu lielajām saimniecībām. Mūsuprāt, mazajām saimniecībām nu, šīs izmaksātās summas nemaz nav tik milzīgas. Mums ir jādomā par uh, lielo uzņēmumu uh, tiešmaksājumu līmeni samaksāšanu, un šos līdzekļus varētu tātad ieguldīt šajā riska pārvaldes uh, instrumentā. un tie uzņēmumi, tās saimniecības, eh, kas vairāk ir orientētas uz tirgu, eh, varētu arī eh, parūpēties par labāku apdrošināšanu, ņemot vērā šo piesaisti tirgumu. Un gribētu teikt, ka ir jāievēro arī pasaules tirsniecības organizācijas standarti un jādomā par atbalsta instrumentiem, tad, ja nav milzīgi zaudējumi. Mēs nerunājam tikai par uh, tādiem zaudējumiem, kas ir 30% apmērā, bet arī mazākiem. Es domāju, ka ir iespējami risinājumi, lai varētu pateicoties uh, apdrošināšanai sekt zaudējumus tad, ja nu tie nav milzīga apmēra, tāds šausmīgi postoši bet mazām saimniecībām arī tādi uh, zaudējumi, kas uh, ir mazāk par 30%, arī ir gana postoši. Un nu, tas neatiecas tikai uz uh, šiem zaļajiem instrumentiem, uz uh, šiem zaļā instrumentāriem uh, pasākumiem. Šķiet, arī esmu atbildējusi uz visiem jautājumiem. Paldies! Pytanie, kiedy jest kryzys, kiedy wybucha kryzys? Priekšsēdētājs. Bet joprojām eh, nav atbildēts jautājums, ko tad mēs uzskatām, ko mēs definējam par krīzi, uz kādiem kritērijiem šeit ir jābalstās. Un kad tad ir jāsāk rīkoties un kad ir jāiedarbina šie krīžu pārvaldes mehānismi. Un jāsaka, prevencija, protams, ir daudz lētāka un izdevīgāka nekā pēc tam saku sakopšana. Un ja mēs rīkojamies preventīvi, tas arī, nu, tad labāk saglabāt tirgu stabilitāti nekā pēc tam, ja jau ir notikuši lieli satricinājumi. Un mums ir, nu, jābalstās arī zināmā mērā uz tādu intuīciju, uz paredzēšanas spējām, lai saprastu, ko darīt un kad. Un komisija šķiet ir piekop citu stratēģiju. Viņi mums saka, nē, nē, krīzes nav, nav pamata satraukumam. Un tad, kad krīze mums tā teikt, iespēr no pilna spēka, tad komisija saka, jā, bet uh, tuneļa gaismā jau var redzēt, uh, tuneļa galā jau var redzēt gaismu. Jāsaka, ka piensaimniecībā joprojām valda krīze. Komisāra Fišera Bola savulaik vilcinājās, viņa neko negribēja darīt piensaimniecības labā. Nu, un tad eh, patiešām visam sektoram radās milzīgs zaudējumi un izmaksas līdz ar to. Un īstenībā varbūt būtu bijis iespējams tirgu pārstruktūrēt, bet eh, ja to būtu darījuši agrāk, tas noteikti, nu, ietaupītu smagu likteni daudziem uzņēmumiem un saimniecībām. ja ir tāds pārliecīgs protekcionisms, un par 10-15% pieauga ražošanas apjomi, Ja, šis, ja šo pārprodukciju izdotos ierobežot, tas varētu stabilizēt arī citus sektorus, bet pēdējās KLP reformas laikā mēs šķiet centāmies darīt, eh, nu, rīkoties tā, lai visiem būtu labāk. Bet, nu, arī komisijai un padomē bija savs vārds tajā visā sakāms. Uh, Mēs mēģinājām ierobežot to instrumentu lietošanu, ko varētu tiešā veidā izmantot tirgū kā intervences mehānismus. Un jāsaka, ka intervence nevienmēr ir pretrunā brīvās tirgus ekonomikas principiem. Uh, Jāsaka, ka nu, tas, kas notiek tieši tagad, mums dod ļoti daudz vielas pārdomām. Dāmas un kungi, liels paldies par šo pētījumu. Nu, ļoti jauki, ka komisijas dienesti tuvākajā laikā tiksies, lai vēl pārunātu šo pētījumu un uh, citus ar to saistītos tematus secinājumus izdarītu, domājot par tagad izmantotajiem instrumentiem un iespējamām jaunām reformām. Jo mūs noteikti sagaida vēl daudzas un garas diskusijas. Labi, tagad esam izskatījuši šo darba kārtības punktu. Paldies, paldies mūsu viesiem! proszę państwa, powoli byśmy mogli przechodzić do punktu piątego. Mēs pamazām tuvojamies nākamajām punktām. Tas ir piektais punkts komisijas DG Agri izklāsts par nesen pieņemtu un gaidāmu deleģēto aktu pašreizējo situāciju. Wiemy, że te akty wzbudzają wątpliwości, pytań, często nas. Deleģēti akti rada daudz jautājumu un šaubu, un tādēļ mēs augstu vērtējam dialogu ar komisiju un to, ka mēs saulēcīgi saņemam informāciju par šādiem jautājumiem deleģētiem aktiem. Šobrīd uh, pie mums ir atnācis Jens Šaps no uh, kopējā tirgus organizācijas uh, direkcijas Digi Agri. Uh, pēc šīs prezentācijas deputātiem būs iespējams uzdot jautājumu. Šaps kungs, vārds jums. Thank you, uh, Chairman for... Paldies priekšsēdētāji par šo iespēju uh, jūs informēt par situāciju attiecībā uz uh, paredzētiem uh, deleģētiem aktiem. Mēs, protams, vienmēr vēlamies cieši sadarboties ar parlamentu lietu, eh, domājot par eh, turpmāko tirgus eh, organizāciju, un mums ir uzdevums normas iestrādāt jaunos deleģētos aktos. protams, bija 200 komisijas regulas, kur bija jāveic korekcijas, un tad uh, pirmais aprēķins bija 200 uh, deleģētie un 200 īstenošanas akti reformu uh, rezultātā. Tas, protams, nebija piemērots risinājums un nebija vēlams, un tad ir mēs domājām par to, kā pārskatīt, modernizēt uh, šo sistēmu, neatverot pamata aktus. Uh, mērķis bija, protams, vienkāršot, uh, uzlabot saskaņotību, mazināt kļūdu līmeni un samazināt arī administratīvo slogu un svarīgs arī ir uh, saskaņošanas process šajā jomā. Un tāpat uzlabot tiesisko paļāvību ir ļoti būtiski, un tādēļ mēs vienmēr domājam par to, kā padarīt uh, tiesību aktus uh, vieglāk izlasāmus un saprotamus tiem, uz ko tie attiecas un uh, tas joprojām ir mūsu uh, virsmērķis. Un uh, mēs uh, vēlētos, lai procesa beigās būtu apmēram 20 deleģēti akti un 20 īstenošanas um, akti vai regulas, kas attiektos uz kopējā tirgus organizācijas normām. Uh, vēlos arī pateikties uh, komitejai par tās aktīvo iesaistīšanos uh, uh, šajā darbā, par to, ka jūs tik aktīvi darbojaties, par to, ka Eh, es gribu teikt arī, ka komitejas pārstāvi vienmēr ir laipni gaidīti eh, līdzdarboties ekspertu grupās. Es saprotu, ka jūs varbūt ne vienmēr varat piedalīties, bet gribu jums atkārtot šo uh, ielūgumu, kas jau vairāk kārt ir izskanējis, tas joprojām ir spēkā. Tāpat. Uh, Mēs arī uh, sazināmies ar atbildīgiem referentiem un uh, to komandu. Šai gadījumā tas ir deputāts Dantēns, ar ko mēs sadarbojamies. Un mēs uh, noteikti varam izmantot parlamenta pieredzi, lai mūsu priekšlikumi būtu pēc iespējas labāki. Mēs varam apmainīties ar uzkrātajām zināšanām un pieredzi. Eh, šā procesa gaitā. vienmēr esam gatavi sniegt arī papildu paskaidrojumus, ja tas ir nepieciešami, arī uh, divpusējā līmenī, ja ir nepieciešams apspriest kādus uh, konkrētus punktus. Tagad es gribētu uh, jums pastāstīt par uh, aktuālo situāciju un dot tādu pārskatu. Uh, Sekretariātām un deputātiem mēs gribām jūs tātad norādīt, kā esam nosūtījuši pārskata tabulu par kopējā tirgus organizāciju un uh, deleģētiem izcenošanas aktiem par pēdējo mēnešu laikā sasniegto progresu. Aprīļa beigās mēs publicējām dokumentu uh, un uh, pat jāsaka pēdējo divu mēnešu laikā mēs esam uh, sagatavojuši divas deleģētās regulas, kuras ir nosūtīts likumdevējiem izvērtēšanai par publisko intervenciju un privātiem uzkrājumiem. Tā bija pirmā un otrā par lauksaimniecības licencēm. Trešā ir Nacionālās vīna atbalsta programmas un visbeidzot arī cukura vērtību sadales uh, noteikumi. Tāpat ir arī vairāki svarīgi deleģēti akti, kas tiek gatavoti, un uh, tie gaidāmi tuvāko pāris mēnešu laikā. Un uh, domājam, ka tie tiks nosūtīti līdz gada beigām, it īpaši par augļiem un dārzeņiem, tarifa likmju kvotas, par klasifikāciju un ceturtais izāma paziņošanas noteikumu dalību valstīm un visbeidzot arī ļoti būtiska iniciatīva, kas ir jāiestrādā deleģētos un izpildus aktos skolu atbalsta schēmas. Un tas, par to, pie tā mēs strādājam pēdējo mēnešu laikā. Es gribu vēlreiz norādīt, esmu pārliecināts, ka visus šos uh, aktus jūs saņemsiet uh, līdz gada beigām. Tāpat uh, noslēgumā gribu teikt, ka konstatējām, ka daži tiesību akti ir novecojuši, aptuveni 16 komisijas regulas ir atzītas par novecošām. Un mēs Eh, turpināsim izvērtēt papildu iespējas, lai varētu samazināt eh, šo aktu skaitu un eh, to darbība varētu tikt pakāpeniski pārtraukta esmu gatavs arī iedziļināties vēl papildus detaļās par uh, jebkuru no šiem um, deleģētiem aktiem, ja jūs to vēlaties, bet es uh, dodu iespēju deputātiem uzdot konkrēts jautājums par vienu vai otru punktu. Mums tie visi ir vienlīdz svarīgi, bet varbūt jums daži uh, interesē vairāk nekā citi. Paldies! Liels paldies, Andrijo kungs. Oui, merci, monsieur le président. Je voudrais, si vous... Paldies. Jā, ar jūs atļauju vēlos atgriezties pie jautājuma par vīnkopību, ko jūs pieminējāt, uzskaitot šos dokumentus. Tātad mēs jau šeit martā uh, iztaujājām komisijas pārstāvi un tādēļ uh, mēs atkal atgriežamies pie šā jautājuma. Varbūt mums uh, būtu nepieciešams zināt, kurus tiesību aktus komisija ir paredzējusi pārskatīt, lai mēs zinātu visus šos tiesību aktus, lai mums būtu tāds uh, kopskats pieejams šajā nozarē par eh, lietas būtību runājot. Nu, tas arī ir sensitīvs jautājums, bet es gribētu uz, uzsvērt to, ka nevajadzētu pārskatīt 2008. gada reformu, ne 2013. gada vīnkopības sadaļu un ir jāsaglabā speciāls regulējums vīnkopības nozarei. Tāpat jāsaglabā spēkā visi noteikumi attiecībā uz geogrāfiskās izcelsmes norādēm, eh, marķējumu, eh, un lai tas viss paliktu vienā dokumentā. Tāpat nevajadzētu uh, samazināt uh, vai šos, šos noteikumus nevajadzētu padarīt nesaprotamākus uh, uh, vīnkopiem. Tā tad viss ir jāsaglabā uh, tā, kā tas mums ir piedāvāts. Paldies. Merci, monsieur le président. Paldies priekšsēdētāji, saka Dantēna kungs. Es kā referents vēlotos pateikties ģenerāla uh, direktoram Kortam un viņa komandai par ļoti kvalitatīvo dialogu, kas mums notiek. Bet es tikai gribēju norādīt, ka Man joprojām nav zinām ēnu referenti, kuri eh, ar mani kopā strādās pie šā ziņojuma. Tātad šobrīd ir četri pabeigti tiesību akti, kas ir nosūtīti parlamentam par uh, publisko intervenciju un privātiem uzkrājumiem. Šeit uh, uh, padome panāca praktiski vienprātību, tikai divas valstis pauda šaubas. No parlamenta viedokļa šis termiņš jau ir pagājis, nekādu komentāru neesmu saņēmis tālāk par certifikāts, li, eh, lauksaimniecības licencēm un certifikātiem. Tā gribu atgādināt, ka iepriekšējās debatēs lauksaimniecības komiteja pauda savu vēlmi vai, lai neteiktu, prasību, lai būtu pieejami doku, dati, kad tiek izstrādāta jauna tirgus politika. Tālāk par augļiem un dārzeņiem. Šeit tiek pagarināti jau spēkā esošie pasākumi, bet ir samazināts finansējums, ir sadalījums uh, pa uh, valstīm, uh, ir 3 miljoni tonu Eh, katra valsts izlēma, kā to visu sadalīt šo rezervi. Mums iesniegtais dokuments ir ļoti garu sarunu rezultāts, un es vēlējos uzsvērt to, ka parlaments raudzīsies uzmanīgi uz to, lai politiskā vienošanās paliktu spēkā Eh, nevis eh, eh, lauksaimniecības ģenerāla direktorātā, bet citvietu komisijā ir direktorāti, direkcijas, kuras vēlas atgūt līdzekļus, kuri tika zaudēti pēc padomas un parlamenta balsojuma. Parlaments nepiekāpsies attiecībā uz politisko nostāju, kas ir uh, pieņēmta, un es gribētu to visiem uh, tagad pateikt, ka mēs uh, raudzīsimies uz to un mēs atbalstīsim jūs sarunās ar citiem ģenerāldirektorātiem, lai saglabātu spēkā šo tiesību aktu par cukuru. Tālāk par vīnu. Kā jau tas vairāk kārt ir izskanējis šeit, mēs nevaram piekrist tam, ka šīs debats tiek sadalītas atsevišķās uh, sektoros vai uh, fragmentētas. Mēs vēlamies visu kopainu redzēt. Un runājot par uh, izcelsmes norādēm, tradicionālām metodēm un tā tālāk, tam visam ir jābūt ļoti skaidri definētam, lai novērst jebkādas uh, vājās vietas šajās normās. Tālāk par augļiem un dārzeņiem. Pašreizējā sarunu situācijā daudzas uh, nozares ierosmes ir ņemtas vērā, bet ir vēl palikuši daži punkti šais debatēs, it īpaši par uh, pārdošanu un programmu īstenošanu. Šeit vēl viss nav pabeigts. Eh, runājot par kopējā tirgus organizāciju, mums tika visu laiku apgalvots, ka kooperatīvi ir uh, īpaši, īpaši ražotāju organizāciju veidi, un tagad attiecībā uz pienu mums tiek teikts, ka ir īpaši jādefinē kooperatīvi, jo nevar tos vienkārši pakļaut noteikumiem attiecībā uz ražotājiem. Paldies! Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Esa kungs, paldies, Dantēna kungs jau pieminēja šeit vairākus svarīgus jautājumus. Ir ļoti labi, ka referents domā arī par deleģēto tiesību aktu procedūru, bet par sistēmu pašu, manuprāt, deleģētie tiesību akti ir pietiekami labi formulēti Lisabonas līgumā. Bez uh, pretenzijām no parlamenta vai padomas puses tie stājas spēkā. Nu, ļoti normāla demokrātiska procedūra, bet ja mēs runājam par Lisabonas līgumā teikto, tad nevajag abām institūcijām, padomēm parlamentam celt pretenzijas, tikai vienai no tām vajag celt pretenzijas, un ar to ir gana, lai tas nebūtu spēkā. Un pēdējā sasaukumā Mēs jau pieredzējām, ka runājot par KLP reformu un deleģētajiem tiesību aktiem, bija ļoti daudz tādu deleģēto tiesību aktu. Mēs arī pret vairākiem vērsāmies, nu, mums bija iespējas vest sarunas ar komisiju, un Mihails Dantēns jau teica, ka ar deleģēto tiesību aktu palīdzību komisija mēģina dabūt cauri kaut ko tādu, ko tā nevar dabūt cauri pa politisko ceļu. Ja mēs runājam par KLP eh, reformu, tur bija runāts par šīm prioritārajām, ekoloģiski prioritārajām platībām. Komisija 03. Uh, eh, dokumentā runāja par uh, konkrētām kultūrām, bet mums tas nebija paprātam, un mēs gribējām būt pietiekami elastīgi, un tika tā tad stādīts uh, daudz olbaltumu, tādu, tādu olbaltumu saturošu augu, un uh, tas ir nepieciešams Eiropā. Mēs uh, gribējām tātad, lai šīs platības būtu lielākas, un komisija nedrīkst izmantot to kā tādu slepenu instrumentu šos deleģētos tiesību aktus. Un pateicoties deleģētiem tiesību aktiem, mēs gan varam sadarboties labi, bet ja visi to izmanto pietiekami, nu, pēc uh, laba prāta. Paldies. Pani posla Aguilera. Gracias, presidente. Yo quisiera aprovechar. Paldies, priekšsēdētāji. Saka Agilērs Garsies kundze, gribētu izmantot šo iespēju debatēs, ņemot vērā, ka klāt ir arī komisijas pārstāvi, lai pateiktu vienu otru lietu, kas varbūt skar ne tikai lauksaimniecības un sanko ģenerāla direktorāts, bet jautājums, kas šai komitei svarīgi kopumā. Pagājuši šī gada aprīlī komisija iesniedz priekšlikumu, ar kuru tiek grozīti 2029. direktīvas pielikumu attiecībā uz augu veselību. Par to balsošana notiks jūlija beigās. Tik iesniegt arī daudz grozījumi. Komisijas piedāvātās pārmaiņas faktiski vājina augu veselības inspekciju eh, kvalitātes spēku, kā rezultātā, protams, nu, dažādi veidi citrusu kaitēkļi var tikt pārvietot no vienas valsts uz otru. Tas saistīts ar citrusa, koku, citrusa augu veselību. Nedrīkst nu, tagad iznāk tā, ka vispār nevar iespēja, nav nekādu garantiju vairs, ka šāda veida mm, citrus augs ar kaitēkļiem netiek kaut kādā veidā pārvests pāri Eiropas savinības robežām. Uh, ļoti slikti, vienkārši pārsteidzoši slikti. Tad komisija izrādās vēlas noteikt pastāvīgu prasību, saskaņā ar kuru apstākļi attiecībā uz citrus augu kaitēkļiem e, netiek vairs kontrolēti. Nu, tie visi noteikti pielikumos. Saņēmām lēmumu 11. 11. maija lēmumu un 13. maija lēmumu, kur prasības tiek skaidri un gaiši pateicis. Te viss ir pa pagaidu nepastāvīgi līdz 2019. gadam. Pielikums šai direktīvai paredz šīs atlaides padarīt pastāvīgas, nevis pagaidu. Manuprāt, tas nav pareizi. Importa kont kontrols nedrīkst šādā veidā samazināt pastāvīgi. Te runājam par ļoti svarīgu kaitēkli. Nu, ja tā mēs sākam, tad, tad kas notiks tālāk, ja kaut kur šīs kaitas aizsāksies? Es nezinu, kas notiks tālāk. Tas neatbalsta nozars attīstību attiecībā uz citiem kaitēkļiem savukārt. Kaitēklis tiek nosaukts, šeit tiek, eh, nu, runās par efektīvu apkarošanas līdzekli valstīs, kur tas notiek. Es nezinu, kaut kāds, kur ir šāda noteikuma mērķis, kāpēc atkal tiek samazināta mm, noteikumu stingrība. Uh, Nu, es vienkārši gribu zināt, kas šeit notiek. Es nezinu, kas par to ir atbildīgs. Agrī, Sanko ģenerāldirektors. Tas ir svarīgs jautājums. Es vienkārši gribu izmantot iespēju, ka jūs esat šeit, lai jums par to uzdot jautājumu. Nu, varbūt parlaments un attiecīgais ģenerāldirektors varētu to apspriest. Tā nav tā, ka, lūk, mums te ir kaut kāds skaiteklis un neviens nezin, kā ar to tikt galā, kā to kontrolēt. Ja mēs mainām augu veselības direktīvu, un vājinām to, tad kāpēc tas notiek ar kodām sētas durvīm tā paslapus? Bet tas iznāk tā, tas ir komisijas lēmums. Tas. Ir īpaši tas attiec uz kaitēkļu kon kontroli. Es par nezinu, kā tas te tiek atspoguļots. Paldies! Dekastro kungs tālāk. Priekšādātāji, paldies! Runājot par deleģētajiem aktiem. Un to kolēģi jau arī minēja, tīpaši Andrija un Dantēna kungs. Un var tikai un vienīgi uzsvērt arī savas bažas attiecībā uz šiem deleģētajiem aktiem. Nav, protams, mums arī laika īsti rēģēt uz to visu, mums trūkst informācijas it īpaši runājot par deleģētajiem aktiem attiecībā uz augļiem un dārziņiem, gribu teikt tāpat laikā paldies Agri ģenerāldirektorātam. Labi, ka vismaz redzam, nu, melns uz baltos papīra, ka kaut kāds progress notiek. Lielas paldies, saka priekšsēdētājs. Šķiet, ka neviens cits vairs nav pieteicies, lai uzdotu jautājumus, un tāpēc Došu vārdu komisijas pārstāvim. Lūk, nu, jums iespēja rēģēt uz dzirdēto. Thank you, uh, Chairman. Paldies, priekšsādātāji. Paldies arī par visiem komentāriem un jautājumiem. Mēs, protams, visi esam vienlīdz ieinteresēti virzīties uz priekšu pēc iespējas uh, mierīgi, uh, bez problēmām, bez čēršļiem ar šo projektu, un varu tikai un vienīgi atkārtot to, ko esam vairāk kārt jau teikuši, domāju, ka arī jūs parlamentā to labi saprotat, respektīvi, ka līdz šim sadarbība ir bijusi visai veiksmīga. Tāpat laikā, protams, vienmēr iespējams sadarbību uzlabot tālāk. Zinu, viena otra no šīm iniciatīviem ir sarežģītāka kā citas, Nu, piemēram, kaut vai augļu un dārzeņu joma, es ļoti labi apzinos, ka tā ir joma, kas daudziem no jums rada īpašas bažas. Un tāpēc gribu visus aicināt apsēsties pie viena galva, galda, lai apspriestu un pārdomātu to, kas tad mm, ir šī jautājuma pati būtība. Specifiskāk runājot, es domāju, tāpat ir skaidrs, Tieši tā kā to teica Andrija Kungs. Nu, vismaz tik tālu man tapa skaidrs, ka lielākoties mārketinga standarti vīna, vīnam ir aktuāls jautājums. Marķēšanas process ir nedaudz atšķirīgs pēc savas pieejas. Domāju, ka šai jomā priekšlikums nav gaidāms tik drīz. Uh, Ja skatāmies savukārt uz plānošanas daļu, tad tas ir piektajā daļā ietilpināts. Pirms nākam klajā ar jebkādiem priekšlikumiem jāveic izvērtējums. Redzējām, ka mm, pastāv mm, sarežģījumi šai jomā. It īpaši attiecībā uz vīnu sektoru reakciju šiem ierosinājumiem saprotam, ka mums jārīko, jāverzās uz priekšu ļoti piesardzīgi. Par citiem elementiem runājot, domāju, ka mums ir vajadzīga tad ko, kopēja izpratne, tīri politiskā ziņā. Tieši tā kā teica deputāts Des, mēs nevēlamies no jauna interpretēt pamataktus tos atkal atvērt apspriešanai. Nē, tas nav mūsu mērķis. Vēlam piemērot esošos likumus, konkrētās regulas pastāv tieša saikne starp eh, pašreizējo procedūru, respektīvi, ka neskaramies klāt pamataktiem, bet īstenošana notiek lūk ar deleģētu aktīvu, aktu palīdzību. Tieši tāds arī, nu, tiek ievērojot regulas sākotnējo garu. Un nu, šā, pēc šādiem principiem arī esam vadījušies savā darbā, un es esmu pārliecināts, ka mums izdosies veiksmīgi turpināt uh, strādāt šai virzienā. Cirdēju jautājumu no Garcijas, deputāts Garcijas par šo konkrēto citrusu kaitēkli. Jūs pamatoti minējāt, ka tas nav īsti mans lauciņš, mana kompetence, bet labprāt šai ziņā nodošu jūsu komentārus DJ Santa pārstāvjiem Un tad nākamreiz, kad viņi ieradīsies šeit, viņi varēs jums sīkāk pastāstīt par šo jomu. Savā kopumā es šķiet atbildēs tā vispārīgi nosedzu jautājumu, skatos saviem kolēģiem, gan neviens no viņiem šķiet nevēlas īsti neko pieminēt, nesaka, ka es būtu kaut ko aizmirst. Paldies vēlreiz par uzmanību! bet mēs vienmēr esam gatavi ierasties atkal pie jums. Lielas paldies, saka priekšsēdētājs. Pie šīs tēmas atgriezīsimies. Jums ir taisnība sakot, ka gatavojot deleģētos aktus mums jāievēro pamattiesība akta gars Bet, nu, reizēm šis š, nav, gars nemaz nav tik viegli definējams, līdz ar to grūti, protams, pie tā pieturēties. Nu, tas tāds jociņš. Jebkurā gadījumā atzinīgi vērtējam jūsu vārdus par eh, sadarbības spēcināšanu. No savas puses var teikt, ka mūsu komandu vada Dantāna kungs, viņš ar jums tiksies nenoliedzami un um, jums būs iespēja detalizētāk un sīkāk apspriest ļoti daudzus un dažādus jautājumus. Tā, lai arī mūsu domas tiek ņemtas vērā jūsu jaunistrādājumos, priekšlikumos un ierosinājumos. Jāsaka, to vienkār, nav vienkārši izdarīt, jo mēs Protams, no savas puses arī vēlamies eh, nu, jums nodot to, ko esam dzirdējuši no lauksaimniekiem, pastāstīt jums, ko lauksaimniecības sektāžu domā. Un tā tad paldies! Līdz ar to šī punkta izskatīšana ir noslēgusies, Tams un kungi. Un līdz ar to jāsaka arī šīs dienas sanāksme nu, nonākusi līdz beigām rītdarbu. Atsāksim pulkstens deviņos no rīta. Pie mums ieradīsies viesis, komisārs Kaņetes kungs, un mēs spriedīsim par lauksaimniecības lomu klimata pārmaiņu apkarošanas jomā. It īpaši runāsim par izaicinājumiem un problēmām, ar ko sastopamies šai jomā. Tātad, lūk, vēlreiz liels paldies, tiekamies rīt pulkstens deviņos, un lai jums visiem lieliski pēcpusdienu!